Bien, empezamos. Empezamos con la comisión. Sāksim. Sāksim mūsu lūgumrakstu komitejas sanāksmi. Pirmais mūsu šīs dienas darba kārtības punkts ir sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinātoru lēmumiem. Tātad koordinātori ir pieņēmuši šādus lēmumus. Eh, la propuesta de agenda para abril ha sido aprobada con. Nē, tomēr pārēsim pie otrā punkta, jau mēs eh, pieņēmām lēmumu par 0760 eh, un 0323 lūgumrakstiem, tie tiek pārlikti uz mājas sanāksmi. Un vispirms mēs gribētu kontaktēties ar dalību valstu uh, varas iestādēm, lai saņemtu to viedokli. Pēc tam otrs punkts Uh, pārobežu adopciju atzīšana, jūrī pašinstīvas ziņojums, un pēc tam lība pašinstīvas ziņojums par situāciju vidusjūrā. Pēc tam mēs pieņēmām arī lēmumus par 2015. gada uzklausīšanām, tad būs uh, uzklausīšana par invaliditāti, un 2016. gadā mēs esam paredzējuši uzklausīšanu par pamatiesību hartu. Uh, mēs varētu iekļaut eh, šo jautājumu arī jūnija sanāksmes darba kārtībā. Pēc tam ETT mm, priekšlikums par bērnu nolaupīšanu. Šeit mēs gatavosim semināru un mēs skatīsimies arī, ko dara galvenā komiteja šajos jautājumos. Faktu vākšanas eh, braucieni. Pirms 10. Eh, aprīļa politiskajām grupām vajadzētu uh, iesniegt savus priekšlikumus par vietām, uz kurien mums vajadzētu braukt. Pēc tam par eh, nepieņemamiem lūgumrakstiem eh, mēs esam saņēmuši priekšlikumu, ko mēs pieņēmām, pēc tam lūgumraksts par īriju, to vajadzētu um, iesniegt no jauna. Taču mēs nevēlamies atgriezties pie tā, par ko jau ir pieņemti lēmumi. Uh, Koordinatori ir lūguši arī iesniegt līdz 10. aprīlim savus uh, vērtējumus par portālu. Tas arī būtu viss uh, kā, par to, kādus, koordināt, kādus lēmumus pieņēma koordinatori. Tagad uh, priekšlikumi par darba kārtības grozīšanu. Marijas kungs, lūdzu. Θα ήθελα και στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας Es gribētu, lai mūsu sanāksmes publiskajā daļā arī izskanētu mana sūdzība par to, kā ECR priešlikums eh, tika risināts par publiskajām uzklausīšanām attiecībā uz vācu kara repa, reparācijām. Jau iepriekšējā sanāksmē mūsu lūgums par to, ka būtu jāorganizē sabiedriskā uzklausīšana, par to tika balsots pret. EVP koordinators noraidīja šādu ideju, un arī SND koordinators balsoja pret. Un tādēļ tika balsots par mūsu lūgumu. ECR e un arī es balsoju pār, tāpat arī EFD un GOE. Un vēl divi kolēģi atturējās. Šodien jautājums tika aktualizēts vēlreiz, par to tika diskutēts un tika arī balsots. Un man ir sūdzība par sekojošo. Par mūsu priešlikumu netika balsots atbilstoši procedūrai. Jūs, kā priekšsēdētāji, izveidojāt veselu priekšlikumu pakotni attiecībā uz sabiedriskajām uzklausīšanām, kas notiks eh, šī gada otrajā pusgadā un nākamā gada sākumā. Jūs eh, šajā pakotnē neiekļāvāt mūsu priekšlikumu, mūsu priekšlikums tika noraidīts, un jūs lūdzāt balsot par visu pakotni kopumā. Lūk, un šajā te balsojumā es atturējos, tāpēc, ka es negribēju legalizēt prezidija darbības. Priekšādātāji nepiedāvāja balsot par mūsu priekšlikumu. Nu, un uh, grupas, uh, kas balsoja pret šo sabiedrisko uzklausīšanu par vācu kā reparācijām, ir, manuprāt, rīkojušās pretēji procedūrai. Es domāju, ka mums ir tiesības, lai tiktu balsots par mūsu priešlikumu. Lūk, tāpēc arī man ir sūdzība. Man ir iebildumi. Un uh, mēs to tā neatstāsim. Pilnīgi noteikti izmantosim visas mūsu politiskās un juridiskās tiesības. Tāpēc, ka ja kāda politiskā grupa vēlas balsot pret eh, šo te priekšlikumu par sabiedrisko uzklausīšanu, nu, tad tas ir jādara atbilstošā veidā un nebūtu jāslēpjas aiz kaut kādām eh, procedurālām viltībām, lai izvairītos no tā, ka ir jābalso par vai pret tieši šo konkrēto priekšlikumu. Mēs zinām, ka EPP līderi šeit Eiropas parlamentā un arī sociālistu grupa uh, ir izteikuši paziņojumu, kaut neviens to viņiem nav lūdzis. Nu, lūk, un šajā te paziņojumā ir pausta nostāja par labu Vācijai un pret Grieķiju, ja runājam par kara reparācijām. Tad, kad punkts oficiāli izskanēja no Grieķijas valdības pirms kāda brīža. Lūk, manuprāt, būtu tomēr jābūt drosmei atklāt paust savu nostāju. Nu, un tieši tāpēc es arī gribu iebilst pret koordinātoru nostāju, gribu oficiāli šo lietu aktualizēt komitejā un, protams, izmantosim visas tiesības, eh, kas mums pienākas. Solidētē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, man mazliet uh, sāk, uh, es mazliet tāds justies apdraudēta, nav taisnība. Uh, Eh, tas, kas izskanēja, un eh, nav tā, ka es gribētu, lai sociālistu grupa tiktu pieminēt kaut kādos lēmumos, kur tai nav bijis nekādas daļas. Es paskaidroju savu balsojumu arī iepriekšējā komitejā. Jā, balsojums bija, es paskaidroju, kāpēc es nodevu balsi tieši tā, kā to izdarīju. Un, jā, es norādīju, ka tas ir ļoti delikāts jautājums, bet, eh, protams, tajā pašā laikā es saprotu arī jūsu pozīciju, tomēr jūs tajā pat laikā ar vienu turpināt atkārtot vienus un tos pašus argumentus. Protams, jūs varat īstenot visas tiesības, kādas jums ir, par to nav nekādu šaubu, bet šajā sanāksmē un komitejā jau esam jautājumu pārunājuši. Un, nu, lūk, un es gribētu lūgt, lai mēs tomēr vēlreiz neuzstātu šīs diskusijas, kas ir beig beigušās. Pēter. Es uh, gribēju tikai papildināt. Sestajā punktā mēs uh, runājām par uzklausīšanām, un no citām politiskajām grupām bija iesniegti seši priekšlikumi. Eh, komitejas vadītājas eh, pienākums ir eh, apkopot komitejas viedokli. Tad, tad mēs vienojāmies par pakotni, par balsojumu par pakotni. Tas arī tika iekļauts darba kārtībā, beigās mēs par to balsojām, Un es domāju, ka viss ir kārtībā. Šeit nav runa tikai par tiesībām, bet arī par pienākumiem, kāda ir komitejas vadītājai eh, koordinātoru sanāksmes ietveros eh, panākt vienošanos par uzklausīšanām. Tātad mēs par to vienojāmies, uzskatu, ka komitejas vadītāja eh, pieņēma labu kompromisu, ņemot vērā visu dalībnieku viedokli. Gracias, Piter. Senor... Paldies, Pīter Mārijas kungs. Ανεξαρτήτως του Ποια ήταν. Neatkarīgi no tā, kādi ir bijuši iemesli, koordinātu balsojumam. Iepriekšējā reizē sociālas grupas koordinātori balsoja pret mūsu priekšlikumu. Nav svarīgi, ko jūs sakāt, svarīgs ir balsojums. Nu, un šodien tas, ko es minēju, ir saistīts ar mūsu kā deputātu un politiskais grupas tiesībām. Esam izteikuši priekšlikumu, uh, Un mēs gribējām, lai tiktu balsots par to. Mēs gribējām no politiskā viedokļa saprast, kurš balso pār un kurš balso pret šādu te sabiedrisko uzklausīšanu attiecībā uz uh, vācu kara reparācijām. Gribējām saprast, kurš to atbalstīt un kurš nē. Nu, un uh, dažas politiskās grupas iepriekš ir uh, paudušas savu uh, viedokli, bet tagad tā cenšas slēpties aiz eh, procedūras. Un es domāju, ka no politiskā viedokļa nav korekti slēpt savu negatīvo nostāju. Un tā pašā laikā mums ir atņemtas tiesības uh, iesniegt priešlikumu, par ko reāli tiktu balsots. Lūk, tur tā lieta. Mums ir tiesības lai tiktu balsots par mūsu konkrēto priešlikumu. Un tas nenotika, tāpēc, ka jūs izmantojāt šo te viltību visu sametāt vienā pakotnē. Labi, jautājums ir slēgts. Priekšsēdētāja ierosināja priekšlikumu koordinātoru sanāksmē, lielākā daļa koordinātāru to atbalstīja šajā komitejā. Protams, ka jums ir tiesības nepiekrist, Nu, un arī iepriekšējā koordinātora sanāksmē mums bija balsojums, kā jau Saladada teica, tur jūsu priekšlikums atbalstu neguva. Šoreiz mēs balsojām atkal. Nu, lūk, es saprotu, jums ir savi uzskati un citiem ir savi. Nu, un es aicināšu tomēr vēlreiz neaktualizēt šo jautājumu, jo mums nebūs pietiekami daudz laika dažādajiem lūgumrakstiem, kas mums ir jāizskata. Lūk, es tomēr ierosinātu vērsties pie mūsu darba kārtības. 16. punktu pārceļam uz trījiem aicinājums kombinēt 9 un 10 punktu šodienas darba kārtībā, jo tur ir runa par vienu un to pašu, līdz ar to būtu vērts to skatīt kopā. Priekšādētāji, jā, es pilnībā piekrītu, ja citi koordinātori arī neiebilst, tad apvienosim 9. un 10. punktu un 16. punktu skatīsim pirms 11. pulksten trijos. Nu, lūk, Līdz ar to tad esam nonākuši pie iepriekšējā sanāksmes protokola apstiprināšanas. Protokols ir ticis izplatīts, ja komentāri nav, tad protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Tālāk četurtais punkts. Priekšādātājs paziņojumi. Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas ir iegūta vairāk nekā miljonu pārakstu nozīmē, ka attīstības komiteja organizē sabiedrisko uzklausīšanu. Visāsākās mārta sākumā. Un pētī komiteja tiek automātiski uh, nozīmēta kā atbildīgā komiteja. Un saskaņā ar 211. pāntu tiks arī strādāts atzinums. 11. māja pēcpusdienā notiks eh, sabiedriska uzklausīšana. Saraksts ar petīcijām ir ticis izsūtīts biedriem, tie ir eh, lūguma raksti, kas nav saņēmuši atbildes no to iesniedzējiem, līdz ar to tie vairs tālāk netiks skatīti. Uh, Piektais punkts, citi jautājumi, tur nekā piebilstam nav. Tālāk sastais punkts, priekšsēdētāji paziņojums saistībā ar koordinātoru lēmumiem, to es jau izdarīju. Nu, un tālāk esam nonākuši pie septītā punkta. 30, ziņojums par 30. un 31. gadu ziņojumu par Eiropas Savienības eh, tiesību akstu piemērošanas monitoringu. Es izstrādāju šo te atzinumu Nu, līdz ar to mazliet tagad runāšu tīri no atzinuma autoras pozīcijām, nevis kā priekšsādātāji. Kā jūs zināt, katru gadu pētī komiteja tiek aicināta izstrādāt atzinumu par uh, ziņojumu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas monitoringu. Proti to, kā tiesību akti tiek piemēroti dalībvalstīs. Mēs esam norādījuši, ka pētīkomitejai būtu jādod lielāka teikšana, kā avotam par to, vai tiesības un tiesību akti tiek piemēroti korekti. Lūgumrakstos nerad tiek norādīts uz nepilnībām tiesību aktu piemērošanā dalībvalstīs, jo īpaši jau, ja runa ir par pamatiesībām, vidas jautājumiem, uh, un 2012. gadā bija vairāk nekā 1300 pārkāpumu gadījumi, kas vēl ar vienu nav tikuši izskatīti līdz galam. Un 27 dalībvalstis tagad piedalās pilotu projektā, tā skaitā arī Luksemburga. Nu, tā ir tā platforma, kuras ietvaros komisijai ir jāpalīdz visām dalībvalstīm attiecībā uz pašiem lūgumrakstiem. Jāsaka, ka manuprāt, komisijas dienesti ir eh, rūpīgi strādājuši, lai vairotu pieejamo informāciju un ir arī labāka komunikācija attiecībā uz eh, pārkāpumu procedūrām, ko ir ierosinājusi komisija. Lūk, no nu manas puses tas arī viss. Grozījumu termiņu iesniegšanai ir 30. Eh, marts. Un līdz šim nesam iestrādājuši ierosinājumus no zaļajiem, jo nav bijis pietiekami daudz laika tūkošanai. Bet, nu, centīsimies to izdarīt, lai uzlabotu tekstu. Jāsaka, ka es nestrādāju ar šo te ziņojumu personīgi, bet ir pāris lietas, ko kolēģis vēlējās norādīt ziņotājai. Pirmkārt jau jāatzīst, ka SRS paveiktais ir tiešām lielisks darbs un daudz ierosinājumi sakrīt ar to, kas jau ir izskanējis. Uzlabot komunikāciju starp komisiju un attiecīgajām parlamenta struktūrām. Uh, tāpat arī likumdošanas procedūras. Mūsu prāta norit atbilstoši kārtībai, dažādo direktīvu un regulu piemērošana 28 dažādām tiesību sistēmām, nu, pilsoņiem ir gan grūti tam visam izsekot, īpaši jau, piemēram, ja viņi pārvācas no vienas valsts citu vai nodarbojas ar pārobežu uzņēmējdarbību. Nu, kā jūs arī norādījāt, tad mēs gribējām uzsvērt, ka ir jomas, kur rodas problēmas, turklāt arvien biežāk. Piemēram, veselība, transports, vidas aizsardzība, patērētāja aizsardzība, veselības aizsardzība. Un tāpat es gribēju minēt arī direktīvu īstenošanu dalību valstīs. Šo jautājumu būtu jāpapēta sīkāk, būtu jāsaprot, kāpēc ir kavēšanās nevis šajā jomā, un būtu jāizceļ arī nepieciešamība meklēt kādu citu mehānismu, ja ir kaut kādas neatbilstības, piemēram, ne tikai sodi pārkāpumu gadījumā, bet būtu nepieciešami arī tādi risinājumi, kas ļautu uh, komisijai mudināt dalībvalstis ātrāk īstenot un piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus. Jebkurā gadījumā uzskatām, ka atzinums ir lielisks un uh, turpināsim strādāt kopā ar uh, referentu un ēnu referentu. Tagad dosim vārdu komisijai. Ah, perdon, primero Peter. Peter, perdon. Nē, pirms tam vēl Pīters. Paldies eh, pirmkārt jau ziņotājiem. Tiešām svarīgs jautājums. Un es pilnīgi noteikti atbalstu dokumentu projektu. Bet jāsaka, ka pētī komitejā mēs atkārtot saskaramies ar eh, šādu te problēmu. Un iespējams, ka to varētu kaut kā risināt. Kā komitejai mums ir jāsadarbojas ar komisiju, un arvien biežāk problēma ir tāda, ka uh, šis saziņa un dialogs starp komisiju un dalību valstīm īsti labi nedarbojas. Mums ir bijis piemērs, tā piemēram, tagad ar Čehiju. Mums bija problēmas novembrī pētī komitejām, bija lūgums un dalībvalsts uz to nereaģēja. Lūk, tā kā šī problēma būtu jārisina, bet jautājums komisijai ir, kā tad uzlabot dalībvalstu u dijalogu ar institūcijām. Ko komisija par to domā? Vai dalībvalsts cenšas kaut kā lietas kavēt, vai tas ir tāds klusais protests? Jebkurā gadījumā mums tas nepalīdz. Ja mēs nesaņemam nekādu informāciju un viedokli no dalībvalsts ar komisiju, tad tas kavē mūsu darbu. Lūk, es domāju, ka lietas pārāk ilgi ievelkas. Es nedomāju, ka tā ir komisijas vaina, bet jautājums ir, kā tad mēs varam uh, īstenot labāku dialogu ar dalībvalstīm. Varbūt, ka to arī varētu šajā priekšlikumā minēt. Paldies. Paldies, Pīter. Džulija Rēta lūdzu. Paldies ziņotājiem. Es domāju, ka atzinumā ir tiešām uzsvērts tas, eh, cik liela loma ir pētī komitejai un arī īpašās zināšanas, kas mums ir eh, Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā. Un esam priecīgi arī dzirdēt, ka daži no mūsu priekšlikumiem grozījumiem tiks ņemti vērā. Un mēs domājam, ka ņemot vērā zināšanas, eh, kādas mums ir par dažādajiem gadījumiem šajā komitejā, būtu svarīgi, lai pētī komiteja būtu vairāk iesaistīta jau pašā sākumā pašreizējo Eiropas Savienības tiesību aktu pārskatīšanā. Un arī papildus tam es gribētu izcelt, ka pārkāpumu gadījumā eh, kur ir tikuši pieņemti tiesas nolēmumi, eh, tad arī komisijai būtu jāpievērš īpašu uzmanību tam, lai šie tiesas nolēmumi tiktu faktiski reāli īstenot praksē. Paldies. Paldies, Džulija. Komisija. Vārds jums. Thank you very much. Thank you very much. Paldies par iespēju rēģēt un paldies arī par uh, atzinuma projektu, ko esam nesen saņēmuši. Jūs droši vien būsiet pamanījuši, ka mūsu iegada ziņojumos mēs detalizēti ziņojam par to, kas eh, ir noticis arī ar gadu laikā saņemtajiem lūgumrakstiem. Pagājušajā ziņojumā par 2013. gadu 40. lapā ir eh, garš sāraksts ar dažādajām jomām, kur ir tikušas iesniegti lūkumraksti un ko komisija tad vēlāk ir eh, arī skatījusi savā darbā, veicot savienības tiesību aktu piemērošanas monitoringu. Uh, Nu, tik tiešām ir jomas, kur ir eh, saņemts vairākas sūdzības, mm, piemēram, eh, tieslietu iekšlietu jomā, un eh, otrajā vietā ir vide. Šajās jomās saņemam daudz sūdzību. Tās ir sūdzības, kas nāk tieši no iedzīvotājiem. Runājot par tieslietām, varbūt neliels komentārs par jūsu atzinumu projektu. Jūs minat jau īpaši jau pamatiesības. Uh, Protams, ka mēs skatām Savienības akī, nu, un eh, šajā perspektīvā ir ietverts arī pamatiešības, bet jums ir jāsaprot, ka komisijai kā līgums sargam ir jāpievērš uzmanība Savienības tiesību aktiem un tam, kā tie tiek eh, transponēti dalībvalstu tiesību aktos. Lūk, tā kā savā ziņā mēs paturam acīs, protams, arī pamatiesības. Nu, un tāpat arī atzinuma projektā ir teikts, ka jūs atzinīgi vērtējat to, ka direktīvu skaits sarūk. Nu jā, tas ir fakts, bet, bet es nezinu, vai tas ir fakts, kas ir īpaši pelnījis kaut kādu īpašu atzinību. Runājot par skaitļiem, esam gatavi jums eh, tur arī sniegt zināmas labojumus. 2013. gadā mēs uh, uzsākām 761 pārkāpumu procedūru, bet 731 no tām jau ir tikusi noslēgta vēl pirms saņēmām tiesas nolēmumu, tāpēc, ka dalībvalsts rīkojās atbilstoši prasītajam. Nu, un, ja jūs piekrītat, tad mēs gribētu jums nosūtīt uh, pareizos skaitļus, lai tas tiktu arī korekti atspoguļots jūsu atzinumā. Un tiešām atzinīgi vērtējam to, ka izceļat uh, šo pilotu projektu. Tas ir kopš 2008. gada pierādījis sevi kā ļoti efektīvs instruments, uh, lai īstenot labāku dialogu ar dalību valstīm, pirms uzsākam pārkāpumu procedūru. Un, nu, un aptuveni 80% gadījumu tiek atrisināti. Uh, Tas, protams, ir atkarīgs eh, no situācijas dažādās dalībvalstīs, un mūsu ziņojumā arī ir detalizēti izklāstīts, kā tas viss darbojas. Attiecībā uz šo veiksmīgi atrasināto gadījumu skaitu. Nu, un visbeidzot, mm, protams, ka sadarbība ar dalībvalstīm, kas parādās arī atzinumā, ir ārkārtīgi būtisks faktors, jo dalībvalsts jau ir tās, kas ir atbildīgas par īstenošanu, ne jau komisija vai pētī komiteja. komiteja Nu, un, protams, mēs varam piekrist jūsu šaubām par to, ka varbūt dažreiz dalībvalstīm pietrūkst eh, politiskās gribas, bet, nu, mūsu ziņā ir eh, gadījumā, ja dalībvalstis atbilstoši nerīkojas, tad ir pārkāpuma procedūra, ir arī Eiropas Savienības tiesa mūsu rīcībā. Protams, jūsu gadījumā tas nav tik vienkārši. Un mēs vienmēr esam gatavi diskutēt par to, kā mēs varam uzlabot situāciju un kā mēs komisijā varam palīdzēt jums gūt vairāk tās informācijas, kas jums ir nepieciešama. Es šobrīd varbūt vēl nevaru nekādus konkrētus ieteikumus vai padomus sniegt, bet, nu, pilnīgi noteikti tā varētu būt ļoti interesanta diskusija par iespējamiem risinājumiem. Nu, un, Visbeidzot, runājot par mūsu kontaktiem ar pētīju komiteju, mēs esam gatavi uzklausīt, kā jūs sāredzat mūsu komunikāciju. Nu, skaidri ir viena lieta, tad, kad mēs skatām individuālus gadījumus, nu, tad, protams, mums ir vairāk sarkanās līnijas, kas jāievēro, ja runa ir, piemēram, par caurskatāmību. Nu, un eh, šajā te jomā mēs esam eh, centušies eh, nodrošināt iespējami plašāku informāciju. Ja jūs esat gatavi mums norādīt, kas tieši jūs interesē, tad mēs labprāt mēģināsim nodrošināt šo informācijas apmaiņu. Un pēdējā lieta, kas parādās jūsu atzinumā, ir tie sauktie īstenošanas plāni, kas ir ļoti svarīgs instruments mums. Tas ir um, augšu vērsts instruments, ko mēs izmantojam, lai īst, mēģinātu izvairīties no vēlākām problēmām īstenošanā. Jāsaka, ka pārsvarā tas darbojas, protams, tas viss arī ir attiec, atkarīgs no īstenošanas dalībvalstīs, jo, ja tā šajā spēlē nepiedalās, nu, tad mēs jau varam veselu virkni dažādu dokumentu izstrādāt uz papīra, bet, nu, ja tas praksē netiek pārņemts, tad jau tas īpaši nepalīdz. Bet uh, līdzinājā pieredze liecina, ka tas darbojas. Paldies. Pēter. Ich habe noch mal, ich habe noch mal eine Nachfrage. Man būtu papildu jautājums. Sadarbība ar komisiju man neradīja īpaši problēmas. Lūgumraksta komitejā komisija vienmēr ir kā viesis, un mēs vienmēr varam uzdot komisijai jautājums, bet jautājums ir par dalību valstīm. Man ir radies iespējas, ka dažkārt eh, paiet ļoti, ilgi, ļoti ilgs laiks, pirms mēs saņemam atbildes no dalību valstīm vai pirms eh, komisija saņem šīs atbildes. Varbūt mēs varētu uzlabot šo situāciju, varbūt ir kaut kādas džentlmeņa vienošanās, varbūt ir uh, um, noteikumi. Mums ir vajadzīgas atbildes no dalību valstīm. Ši, šīs atbildes ir vajadzīgas arī komisijai. Mēs griežamies pie dalību valstīm, un jūs arī griežaties pie dalību valstīm, bet dažkārt šīs atbildes saņemšana prasa pārāk ilgu laiku. Varbūt uh, šis mans iespējas ir nepareizs, bet ja tas ir pareizs, tad gribētu zināt, kāda ir iemesli. Merci. Arī Mācī kundze. Paldies runājot par dalību valstu izteikumiem, Un kavēties pie skaitļiem, es eh, tātad vēlos runāt par šo lūgumu rakstu eh, skaitu, cik tad ir nonākuši kopienu tiesā, vai ir zināmi šie skaitļi, kāds ir šis samērs, eh, kāda proporcija, kāda daļa no tiem nonāk kopienu tiesā. Paldies! Paldies, komisija, lūdzu! Ja runājam par dalībvalstīm, dalībvalstu pozīcijām, tad mēs visnotaļ gribētu zināt, kuras tās dalībvalstis ir, kas nesniedz atbildi pienācīgā laikā. Kā liecina mūsu pieredze, tur ir, nu, tā, jā, un kas, kas bija tas otrs? Itālija. Nu, balsts no zāles, tad tiek arī Spānija un Čehija minētas. Jā, man ir jāpapildina, neesmu veicis nekādu analīzi, taču Itālija, Spānija un Čehijas republika nevisai labi sadarbojas, tad tām ir vajadzīgs vairāk laika, lai sniegtu atbildi. Kā jūs teicu, nav nekādas analīzes, neesmu apkopējis statistiku, bet esam pamanījuši, ka arī, piemēram, ar Bulgāriju ir problēmas, tātad eh, šīs valstis. Mans jautājums ir, vai jums ir kāda džentlmeņa vienošanās, uh, līdz uh, kuram datumam kādā laikā ir jāiesniedz atbilde? Tad mēs varētu, teiksim, iesaistīt vēstniecības, mēs varētu teikt, ka mums uh, bija atvēlēts tik un tik daudz nedēļu, mums ir vajadzīgas tagad atbildes. Mēs varam arī mm, tagad teikt, ka koordinātoru sanāksmē nācās atlikt divus lūgumrakstus uz māju, tāpēc, ka nav saņemtas atbildes no dalībvalstīm. Nu, tas nozīmē, ka mēs šos lūgumrakstus nevaram izskatīt, un tas, protams, iesniedzējiem nav visai patīkami. Tātad mums trūkst šīs pēdējās atbildes no dalībvalsts. Komisija. Thank you very much. Jā, paldies. Nu atkal, runājot par mūsu attiecībām un sakaru ar dalībvalstīm. Komisija ir šāda džentlmeņu vienošanās ar dalībvalstīm ES pilota. Uh, jautājumos tur ir šis te sarunātājs laiks des, tātad 70 dienas, 10 nedēļas, un ja runājam par oficiālām attiecībām, tad mēs sagaidām atbildes no dalību valstīm divu mēnešu laikā pēc notifikācijas. Tā tas ir bijis Um, kopš šī kārtība vispār tika izveidota. Ja atbilde netiek saņemta šajā laikā, tad uh, mēs uh, sagaidām uh, lūgumu pagarināt šo termiņu, un ir bijuši daži gadījumi, kad termiņš tiek pagarināts par vienu mēnesi, varbūt par diviem mēnešiem, bet nekādā ziņā ne vairāk kā šis sākotnējais periods. Tālūk mēs darbojamies. Tagad jūs vaicājat, kā jūs varētu iesaistīties šajā visā Nu, tas jau ir cits jautājums, jo komisija mm, ir gatava tā jums visādā ziņā palīdzēt. Mēs rīkojam divpusējas tikšanās ar dalību valsts pārstāvjiem, ar mm, tiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, padoms, kādu konsultāciju. Šādās situācijās mēs esam gatavi mm, nest šo vēstījumu dalību valstīm bet tur izcīnīt vienošanos ar dalībvalstīm tā vairs nav mūsu uh, lieta jautājums. Uh, nu, kā, kā mūsu šo te sarunu pozīcijas pēcināt, uh, nu, tas ir cits jautājums. Es nezinu, vai kāds mums dos tādu mandātu šeit uh, kalpot par, par uh, starpnieku, kaut kādu tādu savedēju, nu, tas būtu skaisti, bet, nu, tā tas nenotiek. Ja runājam par skaitļiem, es jau jums skaidroju, ka pagājuši, kad, ne, 13. gadā mums bija 761, 761 procedūra uzsākta pret dalībvalstīm un 731, no nu, cik tas par sanāk procentos, no nu, kaut kādi 90% ir izskatītas vēl pirms eh, tiesai eh, nācās eh, nāklājā savu lēmumu. Tātad 13. gads. Ja runājam par lūgumu rakstiem, tad jāatzīst, ka šādu skaitļu mūsu rīcībā šobrīd nav. Ziņojumā par to nekas nav teikts, bet mana nojausma ir tāda, ka te runa par sūdzībām vispār, un mēs tā īsti nenošķiram Eh, sūdzības, kas nāk caur eh, lūgumrakstu komiteju un pašas lūgumrakstu komitejas lūgumrakstiem. Un atrisināto, izlemto lietu īpatsvars ir tie paši 10%. Tās ir tās lietas, kur tātad gala beigās bija tiesas nola, ir panāks tiesas nolēmums, un tad mēs ļoti rūpīgi skatāmies, jo komisija nav vienīgais eh, pamatlīgumu sargs, aizbildnis, mēs esam. Um, arī, nu, tādā zināmā mērā tiesas nolēmumu izpildītājs. Un, ja ir runa par kādām finanšu sankcijām, nu, tad mēs uh, ar visu nopietnību un bardzību vēršamies pret dalībvalstīm un raugāmies, lai tās izpildītu to, ko ir nolēmusi tiesa. Nu, ceru, ka atbildēju. Jā, paldies. Tātad 761 lūgums raksts, 731 ir, ir ticis atrisināts, un kas tad ar tām 30? Uh, tur tātad pretrunas turpinājās un gala beigās uh, sekoja tiesas uh, iejaukšanās, ja? Nu, mēģināšu franču valodā. Tātad 760 viena lieta pret dalībvalstīm, 28 eh, dalībvalstīm, jebkur no tām ir tikusi kopsumma ierosināta. Tātad esam sūtījuši tātad notas, um, šeit vēstuli, paskaidrojušo rakstu, un norādot, kā vērsīsimies tiesā. Laika gaitā uh, eh, dalībvalsts, tātad lielākoties dalībvalsts ir teikuši, o jā, piedodiet, un esam varējuši iztikt bez tiesas Tikai 30 gadījumos, 31, 32, mm, ir nācies iesaistīties tiesai, tātad 10% eh, gadījumu no visām ierosinātajām pārkāpumu procedūrām ir nācies izteikties tiesai un pieņemt tad, tad eh, nolēmumu, un tad dalībvalstīm jau tas ir bijis jāīsteno komisijas pāraudzībā, jo komisija ļoti vērīgi seko eh, tiesas lēmumu izpildēji dalībvalstīs. Ceru, ka uh, sapratāt, ko vēlējos teikt. Labi, paldies! termiņš grozījumiem 30. mārts, balsojums šai komitejā 5. Māja, 5. mājas, plenāra sesija 6. līdz 9. jūlijas. Varam turpināt. 8. punkts. Uh, Paula Mangena lūgumraksts 1902 2013 pār veselības apdroš, tādu veselības apdrošināšanas līgumu, kurš aptver slimnīcu izdevumu anulēšanu pārcelšanās gadījumā uz citu valsti. Vai lūguma rakstiesniedzējs autors ir mūsu vidū? Leonora vēlas ko sacīt. Jā, piedodiet, ka izsakos mm, ne par šo punktu, par to, ko jūs priekšsēdētāji pieteicāt pirms brīža, kad jūs mm, pie, pieteicāt uzklausīšanas mm, tātad jautājumā par vivisekcijas eh, nosodīšanu. Mēs eh, caur saviem koordinatoriem esam darījuši zināmu, ka arī NV komiteja te vēlas piedalīties, lai vivisekcijai tiktu pielikts punkts. Un NV komitejai te būs ko sacīt ne tikai agrī, jo šeit ir runa par ne tikai par dzīvnieku labturību, bet arī veselību kopumā. Un uh, ir tikai pamatoti, ka NV komiteja šeit izsakās. Lūdzu to pieņem zināšanai un raudzīties, lai NV komiteja netiktu atstāta maliņā. Labi. Uh, sekretariāts man nu pateica, ka jā, jā, tas tiks darīts nu tad tiešām varam turpināt uh, Pāla Mangena iesniegt lūgumraksts. Pats Mangena kungs nav mūsu vidū, tāpēc dod vārdu komisijai. Lukas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija izprot, kādā situācijā ir uh, lūguma raksta autors nonācis. Viņš nav vienīgais Eiropas Savienības pilsonis, kuram ir līdzīgas nedienas, un mēs šobrīd raugāmies, kā varētu ietekmēt kopienas līmeņa regulējumu. Bet redziet, lieta tāda, ka ES veselības apdrošināšanas noteikuma pamatā ir divi principi. Pirmām kārtām apdrošināmo risku atrašanās vieta un otrām kārtām līguma slēgšanas brīvības princips. Pirmais princips apdrošināšanas riska atrašanās vietas princips nozīmē to, ka patērētājs var izņemt apdrošināšanu eh, uzņēmumā, kas ir tiesīgs veikt, piedāvāt šādus pakalpojumus viņa tātad dzīves dalībvalstī, vai ir atbilstoši līgumu, līgumiskajai brīvībai, eh, ir pārstāvēta eh, tātad pilsoņa dzīves valstī. Um, otrs princips ir uh, līguma, brīv, līguma slēgšanas brīvības princips. Tas nozīmē, ka apdrošināšanas firmas un klienti patērētāji ir tiesīgi slēgt uh, visdažādākos nolīgumus, uh, atrunājot arī geogrāfisko tvērumu un cita starpā vieno, vienoties pār to, ka kaut kādi apdrošināšanas labumi ir geogrāfiski ierobežoti noteiktās, noteikti dalībvalsts teritorijām Mēs skatāmies, ko šeit ir iespējams uzlabot. Mums ir brīnišķīgi piemēri jau. Tātad automobīļu apdrošināšanā ir tātad trešās puses civiltiesiskās, obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Un ir šīs te vienas prēmijas princips, kas nozīmē, ka vadītājs, vadītājs izņem apdrošināšanu sev un tad izraisot negadījumu kādā citā valstī, šāda te polise eh, garantē visus šīs polises piedāvātos labumus arī citās valstīs. Un mēs tagad apsveram to, vai eh, gadījumā citās apdrošināšanas nozarēs, piemēram, veselības apdrošināšanas eh, jomā, nebūtu ieviešams līdzīgs princips, kas šķiet ir tieši tas, ko sūdzētājs vēlētos Vai kāds no koordinatoriem vēlas ko bilst? Pēter? Jā, jautājums attiecas uz manu kolēģi. Mēs saņēmām interesantu dokumentāciju kā atbildi. Tātad lūgumrakstā tiek izteiktas sūdzības par apdrošināšanas tiesībām, un jautājums ir par to, vai iekšējais tirgus šeit tiek traucēts. Tātad te ir runa par apdrošināšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un pēkšņi eh, tiek konstatēts, ka šī apdrošināšana vairs netiek nodrošināta. Tātad tā tiks nodrošināta tikai tad, ja tiks eh, maksāts vairāk. Komisija saka, ka eh, šeit ir arī labi piemēri, ir iespēja nodrošināt apdrošināšanu visā Eiropā automātiski, Taču jautājums ir kolēģiem, kā tad mēs rīkosimies šī lūgumraksta gadījumā? Mēs varētu varbūt sniegt palīdzību, nu situācija ir tāda, kāda tā ir, it kā viss ir korekti. No otras puses komisija saka, ka mums ir vajadzīgi skaidrojumi un varbūt mums ir jārīkojas. Naivs jautājums kolēģiem, ko tad mēs darīsim? vai mums šis lūguma raksts jāslēdz, vai varbūt jāpiesaista specializētā komiteja, varbūt mums ir jālūdz uh, specializētā komiteja gatavot pašinstīvas ziņojumu. Man pašam te trūkst padoma. Alguna intervencija maz? Vai vēl kāds vēlas ko sacīt? Ļoti labi. Nu, mēs esam tā, tā kāpinājuši tempu. Uh, arī komisija teica, ka viss jau notiek, ka viņi vērtē situāciju, skatās, ko ir iespējams uh, darīt lietas labā. Nu, tad gaidīsim, kādas rezultātas no komisijas, kādas iniciatīvas. Uh, atstāsim šo jautājumu, tā teikt, atvērtu. Un tad gaidīsim no jums kādas turpmākas norādes un informāciju. Sarunāts? Labi. Līdz ar to devītais un desmitais uh, punkts mūsu darba kārtībā aicinu šos uh, logumrakstus izskatīt vienā piegājienā. Devītais sastāv no vairākiem logumrakstiem, 1635, piemēram, par ES un ASV brīvās tirniecības nolīgumu un riskiem, kas saistīti ar amerikāņu pārtikas importu. Tālāk 1960 Eh, kur, kur tiek prasīts apturēt sarunas ar ASV par brīvās tirniecības zonas izveidi 2721. Pārējais pilsoņu lielāku iesaistīšanu TTIP sarunu procesā 2859. Ar 120 parakstiem, kur eh, eh, tātad ir komentāri par tafta nolīgumu. Un pārstāvis eh, ir mūsu vidū, bet tā kā mēs skatām to kopā ar desmito punktu, kur ir atzinums par ieteikumiem komisijā, jautājumā par sarunām eh, par TTIP. Tā kā mm, Bruno Krams, eh, viena lūgumraksta autors, ir mūsu vidū, tad došu vārdu viņam. Bruno, vārds tev. Dāmas un kungi, eh, priekšādātājs kundzei, komitejas eh, locekļi, Eiropas parlamenta deputāti. Es e, savu lūgumrakstu iesniedzu 2013. gadā, un tad e, brīvās tirniecības nolīkums vēl tika skatīts gan Eiropas, gan ASV sabiedrībā. Bez sabiedrības iesaistīšanās pēdējos divos gados e, šī situācija nebūtu mainījusies. Brīvās tirniecības nolīkums e, tāpat kā agrāk tiktu skatīts bez sabiedrības iesaistes lieli transnacionāli koncerni uh, tiktu uh, galā bez uh, pilsoņu ziņas. Taču mēs vēlējāmies panākt lielāku caurredzamību un lielāku līdzdalību. Tas, pateicoties internetam, tagad ir iespējams. Brīsele un nacionālajie parlamenti ir iesaistīti. Pašlaik cilvēki gan Atlantijas okeāna šajā pusē, gan otrā pusē pieprasa tiesības piedalīties Viņi nevēlas, lai globālā pasaule eh, tās eh, liktenis tiktu izšķirts eh, pavisam nelielā elitē. Tieši tāpēc abās Atlantijas okeāna pusēs iedzīvotāji redz, ka pastāv ļoti liela nevienlīdzība. Iedzīvotāji nespēja ietekmēt globālus nolēmumus un to, kas notiek pasaulē. Kapitālisma tirgus uh, Eh, tiek regulēts bez tirgus ekonomikas iesaistes. Globālā līmenī šīs eh, tiesības ir ļoti jūtamas. Pašlaik transnacionālie uzņēmumi un to filiāles eh, ir noteicošie. Ja ir runa par tiesvedību, piemēram, attiecībās TTIP, tad pilsoņi vēlas arī šeit teikt savu vārdu. Taču šī līdzdalība nav iespējama bez caurdzamības Eh, mums ir cilvēktiesības attiecībā uz informācijas brīvību. Mēs redzam, ka šie dokumenti ļoti uh, ierobežo mūsu demokrātiju. Uh, aktīvisti zina pašlaik ļoti daudz par TTIP, un, diemžēl, uh, vēl ar vienu uzņēmumi ir noteicošie. Uh, TTIP attiecas uz ļoti daudzām jomām. Te ir runa gan par patērētāju aizsardzību, gan par e-komerciju, gan par citām nozerēm. Tas skar pilnīgi visas dzīves jomas. Vajadzētu novērst, lai tas viss tiktu izlemts uzņēmumu vārdā, un uh, Eiropas iedzīvotāji šeit vispār neko nevarētu teikt. Mums vajadzētu nodrošināt uh, demokrātiju, vajadzētu iesaistīt visus parlamentus, vajadzētu vērsties pret koncernu varu. Uh, Galu galā eh, viņi vēlas šo iniciatīvu noslēgt pilnīgi neiesaistot pilsoņus. Te ir runa par pastāvīgu regulējošu eh, sadarbību, kuras mērķis ir nodrošināt, lai eh, mēs pieņemtu Eiropas lēmumus, kura darbība būtu daudz plašāka, ne tikai Eiropā. Ir jānodrošina lielāka demokrātija, ir jānodrošina tas, lai netiktu uh, viss izšķirts uh, neskaidrās šķīrētiesās. Mēs eh, nevēlamies, lai šie lēmumi tiktu pieņemti kaut kurās slēgtām durvīm. Te ir runa par to, lai mēs eh, globāls lēmumus nepieņemtu bez eh, cilvēku ziņas, lai tas viss netiktu pieņemts divpusējās sarunās. Galu galā šie transnacionālie lēmumi varētu ļoti smagi ietekmēt arī attīstības valstu mm, situāciju. E-komercija e, radīs e, problēmas e, patērētājiem, ja šādi lēmumi tiks pieņemti bez pilsoņa ziņas. Pilsoņiem ir tiesības visu uzzināt par šiem uh, līgumiem. Pilsoņu iniciatīva uh, ar vienu miljonu parakstiem izskatās ļoti iespaidīgi. Pilsoņi vēlas ne tikai caurzmību, bet arī iespēju lemt. Mēs nevēlamies šādu līgumu, jo galu galā te ir runa par mūsu demokrātijas nākotni, te ir runa par caurzmības un līdzlības trūkumu, un tas viss iet cauri šim līgumam kā tāds sarkans pavadiens. Mēs šeit redzam ļoti daudz sistēmisku kļūdu, kas uh, Eh, vēlāk tiek skatītas šķīrētiesās. Mēs, Eiropas pilsoņi, esam ievēlējuši šo parlamentu. Mēs ticam Eiropas daudzveidībai, mēs ticam demokrātijai. Mēs ceram, ka šī parlamenta mandātu nesēja neparakstīs šādu nolīgumu, jo eh, šeit nav iesaistīti eh, pilsoņi. Mēs m, esam jums uzticējušies, jūs tagad nedrīkstat mums likt vilties mēs eh, redzam, ka šeit var dot vai nu tikai jāvārdu vai nē. Tas eh, viss ir atkarīgs no jums. Es uzskatu, ka jūs, kā pārliecināti demokrāti, nevarat neko tādu pieņemt. Galu galā šeit nav nekādas caurdzamības. Jums ir jāsaka nē TTIP, jums ir jāiestājas par caurdzamību, līdzdalību un demokrātiju, par cilvēkiem, kas jūs ir ievēlējuši. Paldies! Mikrofonu lūdzu. Thank you, madam. Lorenzo. Paldies priekšsēdētāji, paldies Krāma kungs. Pirmām kārtām nu, vēlos eh, teikt jums paldies un Krāma kungam par iespēju eh, mums būt jūsu vidū un skaidrot eh, cik tad pamatotas ir eh, dažas no tām bāžām, ko Kramakungs uzskaita savā lūgumrakstā. Eh, divi galvenie jautājumi, par kuriem raizējas eh, lūgumraksts un Kramakungs, ir caurskatāmība, pareizāk sakot, šķietamais tās trūkums un tas iedomātais risks, ka TTIP varētu mazināt pārtikas nekaitīguma standartus Eiropas Savienībā. Es pārstāvu savu ģenerāldirektorātu un es uh, personiski atbildu par eh, tieši sanitāro un fitosanitāro eh, sadaļu TTIP sarunās, ko, kur tā tad ir iekšā tieši visi šie noteikumi un standārti, ko izvirza Eiropas Savienība un kuri tad tiks nostiprināti arī šajā transatlantiskajā nolīgumā. Pirmkārtām vēlos eh, atkārtot to, ko teicām jau atbildēšanu lūgumrakstam, proti no šīm sarunām neizriet nekāds risks, nekāds apdraudējums mūsu pārtiks nekaitīguma standartiem. Un vēlos arī sniegt jums e, pierādījumus, faktus. Kopš atbildes sagatavošanas e, lūgumrakstam daudz kas ir jau noticis, e, sarunas ir virzījušās uz priekšu un komisija ja, ir veikusi tādu bezprecedenta caurskatāmības kampaņu. Šis teksts tāpat kā citi teksti, citi sadaļu teksti, ir publicēti pēc komisāras Malmstrēmas institīvas komisijas vietnē. Tātad, sabiedrība, Kramakungs, jūs, e, parlaments, ik viens pasaules e, cilvēks var pats to visu izlasīt un redzēt, ko tad grasās norunāt e, transatlantiskie partneri šajā te TTIP nolīgumā. Uh, kolēģis no DG Trade, eh, ko vēl piebildīs par caurskatāmību, bet eh, ne, nesiet bez bāžu, komisija šai ziņā iet ļoti tālu, eh, ir pat izveid, iekārtojusi īpašu lasām telpu, kur ik viens var ienākt, iepazīties ar jaunākajiem sarunu dokumentiem, un tā tas būs visu nolīgumu sarunu laiku. Tā kā uh, sabiedrībā ir visplašākās iespējas eh, pašai pārliecināties, ka komisija šeit nemēģina kaut kā slepus gļēvi eh, vienoties par eh, zemākiem standartiem. Nē, mēs vēlamies iestāties par augstiem standartiem, saglabāt tos, nostiprināt tos. Par to iestājas mūsu komisijas priekšsēdētājs, komisāri, visi komisijas dienesti. Uh, Eh, publiski atkal un atkal apliecinot, ka nekaitīgums un eh, pārtikas drošuma standarti netiks upurēti ne par eh, kripatu, tas ir mūsu fundamentāls uzstādījums pārtikas ražošanā, gaļas ieguvē, hormonus neizmantot, pretmikro, pretmikro mikrobiālos līdzekļus neizmantot un nekādā ziņā neapdraudēt, neaizstāt vai vājināt eh, mūsu eh, nostāju biodrošības jautājumos. Eh, tādas tiesības ir mums prasīt savu, tādas ir tiesības amerikāņiem PTO kontekstā. Un tad visiem kopā vienoties par to, kas ir pienācīgs pārtiks nekaitīguma līmenis. Tā kā mm, cienījamie klātesošie. Uh, Prieks, eh, ka varēju sniegt šo atbildi. Eh, esam gatavi ar jums sadarboties, eh, iet pretī sabiedrībai. Mēs saprotam, ka tas no mums tiek sagaidīts un esam gatavi dalīties informācijā par šo šī sarunu procesa norisi. Paldies! Paldies! komisijā vēlas izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Tikai daži papildināja tam, ko teica mans kolēģis. Pirmkārtām, šīs sarunas balstās uz mandātu, ko ir devušas dalībvalstīs Eiropas komisijai. Šis mandāts ir visiem zināms, Un īstenībā tieši komisija ieteica nodrošināt, lai šis mandāts eh, būtu publisks. Ik viens Eiropas Savienības iedzīvotājs var iepazīties ar šo mandātu, var redzēt, kādas ir norādes sarunu vešanai attiecībā uz šo nolīkumu. Tā tad ir skaidrs, par ko komisija var vest sarunas un par ko nē. Mūsu standārtu pazemināšana nav iekļauta šajā mandātā. Šeit komisijai dodas skaidras instrukcijas šādā veidā nerīkoties, un komisija arī nekad nebūtu iedomājusies eh, kaut ko tādu darīt. Īstenībā mm, Kramkunga bažas eh, šeit eh, nav vietā. Es gribētu teikt, ka šeit nav nekāda pamata. Tāpat arī es gribētu norādīt, ka tirzniecības sarunas notiek balstoties uz bijušajām tirzniecības sarunām, tātad TTIP sarunas nav pilnībā jaunas. Tās balstās uz 50 gadu tirzniecības politiku un praksi. Tās balstās uz um, mūsu pieredzi citu nolīgumu slēgšanā, piemēram, privās tirzniecības nolīgums ar Koreju, sarunas, ko mēs tikko pabeidzām ar Kanādu. Šo sarunu tekstu teksts ir atrodams internetā, ka viens var ar to iepazīties. Protams, ka TTIP sarunas vēl ar vienu notiek, mums vēl nav gatavs galīgais teksts. Šeit atgriezīšos pie cauradzamības jautājuma, ko tikko pieminēja runātājs. Caurdzamība ir Junkera komisijas prioritāte. Caurdzamība ir īpaša prioritāte Māmstrēms kundzei, tirzniecības komisārai. 25. novembrī komisija izdeva paziņojumu par eh, caurdzamību TTIP sarunās, un šeit tiek eh, uzsvērti vairāki soļi, ko komisija jau ir pieņēmusi vai pieņēmusi, lai nodrošinātu vēl lielāku caurdzamību. Septītajā janvārī komisija uzsāka publicēt visus sarunu tekstus, uz ko tikko atsācās teicīkungs. Un īsnībā šim uh, pasākumam nav precedenta. Nevienā sirdniecības sarunās nekas tam līdzīgs nav noticis. Mūs interesē paskaidrot, uh, par ko tieši mēs vedam sarunas, ko tieši mēs vēlamies panākt šajās sarunās. Kā tikko norādīja mans kolēģis, šeit ir ļoti skaidri pierādījumi. Mēs publiskojam arī visu dokumentu sarakstu, tad te ir runa par dokumentiem, kas tiek nosūtīti parlamentam un dalībvalstīm. Ik viens pilsonis var redzēt, kas ir nosūtīts viņu pārstāvjiem. Mums ir ļoti sīki detalizēta mājaslapa, kur ir daudz informācijas, ne tikai saruna teksti. Šeit ir arī skaidrojoši teksti tā, lai eh, visu saprastu cilvēki, kur nav tirzniecības speciālisti. Mums ir arī daudz eh, sanāksmi, kur piedalās simtiem cilvēku. Tas notiek gan sarunu laikā, gan arī pirms sarunām, kur mēs sniedzam informāciju par sarunām. Mums ir arī konsultantu grupa, kas eh, darbojas kopš 2013. gada rudens. Šeit ir apkopot uh, apkopotas visas pilsoniskās sabiedrības daļas, un tur tiek spriests par jautājumiem, kas attiecas uz pilsonisko sabiedrību. Tāpat arī mums uh, tiek uh, ievērota atvērto durvju politika. Tas nozīmē, ka nav nekādu privilēģiju. Ik viens iesaistītais var piekļūt informācijai, un uh, šī informācija nav ierobežota tikai, teiksim, uzņēmējiem vai citai grupai. Uh, Tagad eh, atbildēšu Krama kungam par šo regulējošo padomi. Tā ir daļa no mūsu priekšlikuma par regulējošo sadarbību TTIP ietveros. Es gribētu, lai jūs iepazīstaties ar Eiropas Savienības sarunu vešanas tekstu, ko mēs esam publiskojuši un kur ir iekļauts daudz pierādījumu, un kur mēs aicinām izveidot eh, regulējošo sadarbības padomi kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, Skaidrs, ka šai padomē nebūs nekādu um, lēmumu pieņemšanas pilnvaru, te ir runa tikai un vienīgi par koordināciju. Tagad par investīciju aizsardzību un investoru valstu strīdu risināšanu. Nevēlos iedzināties detaļās, taču es vēlētos atgādināt par INTA komitejas tikšanos, kas ir paredzēta rīt, un viens no darba kārtības punktiem ir sarunas par Māmstrēnmas kundzes ierašanos. Šķiet, ka šeit e, tiks skatīti investoru valstu strīdi un attiecīgā nodaļa TTIP uh, e, nolīkumā. Paldies, priekšsēdētāji! Gracias. Paldies. Tagad došu vārdu koordinatoriem. Sāksim ar Valēsas kungu. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies, e, Kramkungs, ka varējāt ierasties. Es personīgi cerēju, ka būs uh, klāt vairāk uh, lūgumrakstu iesniedzēju. Esam saņēmuši apmēram 13 lūgumrakstu par atšķirīgiem tematiem. Esmu ļoti priecīgs, ka varējāt ierasties, jo jūs uzdevāt ļoti būtiskus jautājumus. Pēdējo dažu nedēļu laikā esmu piedalījies vairākās uh, sanāksmēs par šo dosieju. Esmu ticies arī ar um, atzinu sagatavotājiem visās komitejās, kas gatavo atzinumus. Tagad šķiet, ka gandrīz ikviena komiteja parlamentā gatavos atzinumu par TTIP. Tātad tas nozīmē, ka mēs patiešām cītīgi strādājam pie tā, lai skatītu visas bāžas, visus eh, paustās problēmas. Ir ļoti būtiski, lai mums būtu pieejama visa informācija un lai jūs varētu ar to iepazīties. Taču jūsu paustie jautājumi nav vienīgie, kas mums ir jāskata. Esam saņēmuši vairākus lūgumrakstus, un tajos bija uh, tādi jautājumi kā, piemēram, pārtikas kvalitāte, digitālā pašnoteikšanās, caurdzmība, protams, tāpat arī ekonomiskā ietekme, eh, investoru valstu strīdi. Tātad šo jautājumu ir ļoti daudz. Bet es vēlētos jums atgādināt, ka mums ir divi svarīgākie mērķi. Eh, komisijas mērķi, kas ir izklāstīti TTIP sarunās. Pirmkārt, ir jāpanāk uh, saprātīgs, līdzsvarots nolīgums starp uh, Eiropas Savienību un no ASV, lai likvidētu muitas nodavas un lai nodrošinātu savstarpēju atzīšanu ES un ASV produktu standartiem. Viss šeit parādās. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka Eiropas parlamentā uzrunā pagājušajā jūlijā uh, Eiropas komisijas priekšsēdētājs pats ļoti skaidri norādīja, ka Eiropa neopurēs drošību, veselību, eh, sociālos un datu aizsardzības standārtus un eh, mūsu kultūras daudzveidību šajās sarunās. Pārtikas nekaitīgums Eiropas pilsoņu personas datu aizsardzība ir jautājumi, par kuriem eh, nevar pieļaut nekādas pielaides. Pēdējo mēnešu laikā esam novērojuši, ka Eiropas komisija ir ieguldījusi daudz pūliņu tajā, lai nodrošinātu, ka šīs sarunas tiek vestas savstarpējas uzticēšanās un caurdzmības garā. Ņemot vērā šīs dienas uh, diskusijas, mēs redzam, ka šie principi tiek ievēroti. Mēs esam novērojuši, ka, piemēram, lielopu hormoni vai ģēmo likumdošana, šīs sarunas turpinās un mēs noteikti nodrošināsim, lai mūsu standarti tiek aizsargāti. Ik pa laikām Eiropas komisija vēršas pie Eiropas parlamenta un sniedz informāciju par sarunu procesu. Manuprāt, šīs ir vienas no caurzemākajām sarunām, kādas mums līdz šim ir bijušas. Protams, mēs pievērsīsim uzmanību arī pārējām sarunām, taču caurdzamības jautājums, manuprāt, ir nodrošināts eh, visnotaļ apmierinoši pēc man personīgā viedokļa. Man ir jāgatavo savs atzinums un Mēs e, mēģināsim nodrošināt, lai visi šie jautājumi tiek iekļauti. Es vēlētos aicināt arī citas politiskās grupas un citas koordinators nosūtīt man ēnu referentu vārdus, tā lai es varētu norganizēt tikšanos. Cerams, ka tas varētu notikt līdz lieldienu brīvdienām. Tā lai mēs varētu apspriest šo nolīkumu un lai mēs visi varētu būt ar to apmierināti. Lielas paldies! Lielas paldies, ka varējāt ierasties, Kraunkungs! Gracias, señor Valesa. E... Paldies, Valēsis kungs. Vedes kundze. Jā, paldies. Paldies Bruno Kramām par to, ka viņš mūs iepazīstināja šo lūgumu rakstu. Īsnībā viņš pārstāv šeit eh, ļoti daudzas lūgumu rakstu iesniedzējas. Esam saņēmuši vairāk kā desmit lūgumu rakstus par šo jautājumu. Uh, Būtu ļoti labi, ja mēs varētu atklāt apspriesties ar komisiju par šo jautājumu. Man ir jāsaka, ka e, dažas no piezīmēm, ko izteica komisijas pārstāvis, mm, īsnībā iet mazliet tālāk par šī lūgumraksta saturu. Ja es esmu pareizi sapratusi lūgumraksta iesniedzēju, tad īsnībā šeit nav runa par Eiropas standārtu paaugstināšanu. Te galvenokārt ir runa par uh, to, ka uh, pastāv pamatotas bāžas par demokrātiju un parlamentāro kontroli un par iespēju, ka Eiropas Savienība nākotnē pieņems eh, šādus tiesību aktus vienpusēji. Mēs juridiskajā komitejā esam organizējuši konferences tieši par šo regulējošo sadarbību un investoru valstu strīdiem. Šeit pastāv patiešām ļoti lielas bāžas par parlamentāro kontroli un par iespēju, ka nākotnē parādīsies eh, jaunas līdzīgas problēmas vai arī jaunas politiskās jomas, kur arī ir vajadzīga regulācija. Un šeit eh, tātad pavērsies eh, iespējas mm, visu skatīt vienpusēji. Saruna mandāts komisijai un tā publiskošana bija pareizais solis, bet mums ir jāpaskatās, kas notiks eh, pēc, pēc, pēc tam, pēc tam, kad šie saruna mandāts tika skatīts eh, parlamentā. Tāpat arī ir jāskatās uz sarunu tekstiem, kas arī ir publiskoti. Būtu ļoti svarīgi izdarīt spiedienu uz amerikāņu pusi, tā lai viss eh, saruna process ir pēc iespējas caurzemāks. Ir skaidrs, ka cilvēku uzticēšanās ir būtiska, un mēs redzam, ka ļoti daudz cilvēku ir pauduši savas bāžas par TTIP sarunu gaitu. Tieši tāpēc cilvēku uzticēšanos vajadzētu paaugstināt. Agrāk sarunas notika necauredzami, un es uzskatu, ka tagad teikt, ka sarunas ir ļoti cauredzamas, tas ir tāds vājš arguments. Es domāju, ka gan parlamentam, gan komisijai vajadzētu ņemt vērā pilsoņu bažas, kas ir paustas patiešām ļoti plaši. Paldies. Tagad eh, Rivasī kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji. Es uzklausīju komisiju, un eh, pirmais, eh, par ko komisija izteicās, bija caurdzamība. Bet par ko jūs īsti runājat? Jūs sakāt, ka koordinatori vara piekļūt uh, dokumentiem un sarunām, un ka uh, te viss tiek konsolidēts. Bet viņi nedrīkst neko uh, kopēt, viņi nedrīkst arī neko pierakstīt. Vous pouvez effectivement regarder, mais aucun moyen de faire des photocopies. C'est ça la transparence de la copie. Bet, uh, nav iespējams neko nokopēt. Nu, kas tad tā par caurskatāmību? un tad eh, arotbiedrības un dažādas asociācijas tur teorētiski it kā var pie, kaut ko piedalīties, eh, bet eh, man tas ir jādara, piemēram, caur koordinātoru. Mans koordinātors atkal savukārt nezin, kas mani interesē un nevar to sameklēt, un jūs to saucat par caurskatāmību. Eh, komisija, jūs šeit spēlējat pret Eiropu. Jūs pārzināt visu situāciju un mums ir jātaustās tumsā un tiešā veidā mēs nekam nevaram piekļūt. Un jūs to saucat par caurskatāmību. Kā gan mēs varam reāli panākt un kaut, kā, kaut kādas pārmaiņas un ietekmēt šo procesu? Nu, protams, eh, rīču regulā un ģēmo regulējums netiks skarts un netiks mazināts, eh, bet eh, nostams maliņā. pie mums ir šis totālās pārbaudīšanas princips, proti kā, tiek pārbaudīta katra molekula. Amerikāņiem ir otrādi mūsu pieejas pilnībā atšķiras. Vai, vai amerikāņi vispār ir informēti oficiāli par uh, šo te piesardzības principu? Uh, vai neviens viņam to nesaka? Uh, pie viņiem ģēmo ir visur, barībā, dažādos preparātos, visur, kas tiek izmantoti pārtikas industrijā. Uh, kurš tos uzskaitīs, kurš tos konstatēs un kurš tos norādīs, eh, lai varētu notikt šī transatlantiskā tirzniecība. Par pārtiks nekaitīgumu turpinot. Eh, nu, šais amerikāņu vistas, vistas gaļa slavenā, eh, kas, kas radiācijas klātbūtni uzrādīja mums pat nav iespēju to pārbaudīt, tas ir kaut kas neiedomājams. Un jūs arī neko nenodrošinat attiecībā šo mikrobioloģisko apstrādi. Es neredzu, ka šeit eh, patērētājiem tiktu nodrošinātas kaut kādas priekšrocības. Kas to darīs? Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde. Un tāpat arī skaidrs, ka šī radiācija var nodrošināt dažādas sanitāras problēmas. Nav arī veikti pilnīgi nekādi pētījumi par šiem tematiem. Kādā pasaulē jūs mūs tagad ieliksiet attiecībā uz pārtikas eh, nekaitīgumu? Tagad par medikamentiem. Tagad es eh, paskatos, kas eh, ir iekļauts eh, nolīgumā ar kanādiešiem. Attiecībā uz medikamentiem šeit farmācijas laboratorijas liek, lai medikamentu derīgums tiktu pagarināts. Ko mēs šeit esam ieguvuši? Mēs cīnāmies par ģenēriskajiem medikamentiem, taču laboratorijas vēlas pagarināt šo derīgumu, tāpēc, ka kanādiešiem nebija tādu pašu tiesību aktu. Uh, Ja mēs paskatāmies, teiksim, uz uh, uh, vienošanām, ko esam panākuši, mēs uh, neko neesam izdarījuši. Īsnībā mēs varbūt esam palīdzējuši tikai lobētājiem. Atklāti uh, runājot, uh, amerikāņu standarti nav tādi paši kā eiropiešu. Tagad par investoru valstu strīdiem. 150 tūkstoši atbilžu pēc konsultācijām, taču komisija viss nomēlno saka, jā, bija daudz vienādu atbilžu, mēs nevaram to ņemt vērā. Bet vai jūs saprotat, ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē īstenībā, ka parlamentāriešiem nav pilnīgi nekādas nozīmes. Mēs šeit eh, pilnībā aizmirstam par politiku. Tāpat arī eh, par naftas industriju, par farmācijas laboratorijām Visi ir uzbrukuši komisijai un arī Eiropas zāļu aģentūrai, tāpēc, ka mēs esam sagatavojuši tādas tiesību aktus, kas ļauj piekļūt visām, uh, uh visiem klīniskiem izmēģinājumiem. Taču īsnībā šeit uh, tiek teikts, ka tas ir uh, noslēpums un tā tālāk. Vai jūs vēlaties, lai tiktu izveidoti šādi noteikumi starp ASV un Eiropas Savienību? No, nu, mums no tā nav nekādas jēgas. Uh, Francijā uh, mēs esam nobalsojušie pret slānekļa gāzes izmantošanu, bet eh, tagad pastāv iespēja, ka ar jūsu investoru valstu strīdu regulējumu uh, Francijai uzbruks un Francijai vajadzēs sniegt informā informāciju. Tātad vispār tiek ignorēta um, Eiropas līmeņa politika. Dalība valstis jums ir devušas saruna mandātu, tā ir taisnība. Un tagad uh, tiek izdarīti uzbrukumi dalību valstīm tikai tāpēc, ka mēs uh, vēršamies pret TTIP. Eiropas pilsoņi no tā pilnīgi neko neiegūs. Paskatīsimies, kas notiek Francijā attiecībā uz Front National, kas īstenībā ir pārņēmis šo ideju. Jūs uh, sakāt, ka uh, tekstos mēs uzliksim pienākumu uh, pieņemt tiesību aktus, kas būs daudz striktāki. Rivasi, Paldies, Rivasī, konsekta Leonora vērts. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārt, paldies eh, lūguma rakstiesniedzējiem par to, ka viņš varēja ierasties. Ir eh, ļoti daudz lūguma rakstu, kuros eh, tiek paustas pilsoņu bāžas par šiem jautājumiem. Tāpat arī bija mēģinājums sagatavot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, taču tas izgāzās. Šī kampaņa vēl ar vien turpinās ir savākts jau vairāk nekā viens miljons parakstu, un tas nav maznozīmīgi. Ir ļoti svarīgi uzklausīt lūgumrakstu iesniedzēju pažas, jo īpaši ņemot vērā to, ka šis līgums tiek prezentēts kā krīzes risinājums, kā kaut kas tāds, kas nodrošinās labklājību, kas radīs darba vietas. Taču ietekmes izvērtējumi, kas ir veikti norāda, ka varētu iegūt 500 eiro uz ģimeni, ko varētu nodrošināt šādu tiesību aktu harmonizāciju. Pierādīšanas sloks gulstas uz uh, tirgu. patērētājiem vai kādam citam vajadzēs pierādīt, ka ķīmiskas vielas ir kaitīgas veselībai vai videi. Te ir runa par uh, pilnīgi atšķirīgu uh, skatu punktu. Līdz ar to harmonizācija ir ļoti sarežģīta. Man tiešām interesē, kāda šī harmonizācija izskatīsies. Atklāt sakot, mēs ļoti maz uh, zinām par šiem jautājumiem. Bieži vien tad, kad mēs runājam par sarunām, tad tiek izklāstīts tikai e, Eiropas e, viedoklis. Mēs runājam par to, ka mēs vēlamies aizsardzēt, aizsargāt mūsu standārtus, tie ir e, ļoti augsti, arī Vasī kundze tikko uz to norādīja. Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūrā arī ir diezgan daudz tādu ēnas pušu, ko visi nepārzina. Uh, Pilsoniskajai sabiedrībai vajadzētu spēlēt nozīmīgu lomu šajās sarunās, kaut vai tieši šo aspektu dēļ. Līdz šim uh, pilsoniskās sabiedrības bāžas nav pietiekami ņemtas vērā. Ir bijušas kaut 190 sanāksmes aizslēgtām durvīm, bijušas sanāksmes ar multinacionāliem uzņēmumiem, lobētājiem un tā tālāk, bet nav bijušas sanāksmes ar pilsoņiem. Eiropas tiesības sārdze ir norādījusi, ka standārtu līmenis ir ļoti atšķirīgs, un tas ir atkarīgs no tā, eh, kāda ir saruna partneri. Tas nav pieņemami. Noslēgumā es gribētu norādīt uz to, ka investoru valstu strīdu klauzula ir patiešām bīstama. Tas eh, varētu likvidēt valstu suverenitāti. Mums vajadzētu absolūti no šī jautājuma atteikties. Paldies. Paldies, Leonora Soledada. Gracias, señora presidenta. Bueno, de nuevo soy yo la que va a intervenir en nombre de otra compañera. No... Paldies, priekšsēdētāji. Atkal izsakos kāda cita vārdā, kurš, diemžēl, nevarēja ierasties. Par to jāatvainojas. izsakošu Džūdu Kitenu Dārinu vārdā un paskaidrošu mūsu grupas viedokli. Pirmkārt jau gribu apsveikt eh, ziņotāju. Manuprāt, atzinums ir tiešām labs. Un ir arī lūguma rakstīsniedzēju uzdotie jautājumi. par to, vai mēs varam uh, kaut kā arī izcināt visas lūguma rakstu iesniedzēju bāžas. Uz visu atbildēt nevarēšu izvēlēt šos svarīgākos punktus. Tētipa mērķis uh, ir stimulēt uh, starptautisko tiešniecību starp ASV un Eiropas Savienību regulētākā, kontrolētākā veidā. Un mēs nereti piemirstam, ka Eiropas Savienības puses mērķis ir nodrošināt eh, standārtu un mūsu kopējo vērtību aizsardzību. Džūda arī pauda savas bažas par šo jautājumu. Jau līdz šim parlamentā daudz kas ir paveikts šajā jomā. Tas ir plašs, visaptvarošs ekonomisks nolīgums, un jūs jau zināt, ka globalizācijas eh, situācijā, ņemot vērā to, cik spēcīgi ir Ķīna un arī pārējie ekonomiskie spēlētāji, kas uh, strauji attīstās, ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir jāstiprina sava loma starptautiskajā tirzniecībā, tā skaitā arī attiecībās ar tādiem partneriem kā ASV. Mūsu grupas nostāja jau visiem ir gan skaidra. Mēs nevaram atbalstīt gluži vienkārši jebkādu nolīgumu. Pastāv bažas par to, ka tādas jomas kā veselība, vide, patērētāju un darba ņēmēju tiesības tiks ietekmētas. Un tas viss ir sarkanās līnijas, ko esam noteikuši, un tās ir jomas, kur nevaram iziet uz kompromisiem. Sabiedrisko pakalpojumu liberalizācija citas starpā tāpat arī datu aizsardzības jautājumi, tās arī ir sarkanās līnijas, un es domāju, ka arī daudz citu politisko grupu vārtā runāšu sakot, ka, jo īpaši mums rūp caurskatāmība. Lisabonas līgumā Eiropas Savienībai ir ekskluzīva atbildība par eh, tirsniecības nolīgumu sarunu vešanu, bet ņemot vērā jaukto dabu, kāda ir šajā konkrētajā iecerētajā nolīgumā, uh, Mums ir nepieciešams uzsvērt to, ka padomēji parlamentam un arī nacionālajiem parlamentiem būtu jābūt teikšanai. Ir nepieciešams padziļināts diskusijas un, uh, zinām, uzraudzību kopējā procedūrā. Ja tas viss tiek uh, atbilstoši nodrošināts, tad mums ir nepieciešamie drošības standarti, lai aizsargātu savas vērtības un standartus. Pirmais saruna rauns notika 2016. gada jūlijā, un to laik bija skaidrs, ka vēl ļoti daudz jautājumu ir palikuši nepārunāti. Tad eh, dalībvalstis padomu un parlaments vienojās, ka par jautājumiem ir jādiskutē sīkāk. Parlaments ir izstrādājis arī rezolūciju attiecībā uz situāciju tētips sarunās. Nu, un tas nenozīmē, ka automātiski būtu simtprocentīgi caurskatāmība procesā. Es domāju, ka caurskatāmības trūkums vājina padomas sarunu vešanas mandātu, kāds uzticēts komisijai. Nu, tā ir kļūda. Nu, un tas kaitē arī tētim tēlam sabiedrības acīs. trūkst piekļuvas informācijai, kā jau norādīja vairāk iepriekšēji runātāji, un arī koordinātiem nav piekļuvas, piemēram, klasificētai informācijai, kas nav pieejama pēc pieprasījuma. Nu, un es domāju, ka mēs jau arī šeit eh, redzam un saprotam, ka ir vēlme nodrošināt lielāku caurskatāmību Imte ir arī darba grupa, kas strādā ar šiem jautājumiem, jo īpaši jau to, kā nodrošināt pietiekamu pārredzamību un ļoti svarīgs arī arbitrāžas jautājums. Tas izskanēja arī šodien. ir savāc 50 tūkstoši parakstu pret šo te arbitrāžu sistēmu. Ir arī mums eh, parlamentā darba grupa, kas skata šo jautājumu. Es domāju, ka ir eh, nepieciešams eh, pārliecināties, ka mums ir nepieciešami drošības pasākumi arī, ko lūdz sabiedrība. Tā skaitā arī attiecībā uz eh, investoru tiesību nodrošināšanu. Gribu vēlreiz paust atzinību Melīsa kungam un atzinīgi vērtēju arī to, ka lūgumraksta iesniedzēji ir ieradušies Nu, un es ceru, ka mums izdosies nodrošināt standartu aizsardzību. Paldies, vai komisija ir kas sakāms? Thank you, Ms. Chair. Paldies priekšādātājiem. Gribu tikai atgriezties pie pāris lietām, un varbūt, ka arī kolēģiem būs kas piebilstams, jo īpaši jau par pārtikas standartiem un pārtikas nekaitīgumu. Pirmā lieta, ko gribu minēt un minēju jau iepriekš, šīs te sarunas jau nenotiek vakumā, un es gribu to spēcīgi uzsvērt. Mandāts ir ārkārtīgi skaidrs, ir ļoti skaidrs, par ko komisija ved sarunas. Arī fons visam ir gan skaidrs un nolīguma mērķi ir skaidri. Runājot par tā ekonomisko potenciālu un strateģisko vērtību. Lūk, to visu es neatkārtošu vēlreiz. Otrakārt, demokrātiska kontrole par notiekošo. Nu, mums ir skaidri jāsaprot, par ko mēs runājam. Runa ir par tirsniecības nolīgumu, komisija ir mandāts, komisija var sarunas savienības vārdā, nu, un tad, kad sarunas tiks noslēgtas, tad sākas formāls ratifikācijas process, un tur visām savienības institūcijām un dalībvalstu iestādēm, un jo īpaši arī parlamentam, būs sava teikšana, jums būs galavārds sakāms par šo nolīgumu. Lūk, tas ir skaidrs. Tā kā es īsti nesaprotu, kā var teikt, ka nav nekādas demokrātiskās kontrolas. Tad, protams, ka mēs negaidīsim līdz sarunu beigām, lai informētu jūs un jūsu kolēģus. Nu, un te es atgriežos pie INTE komitejas kolēģu lomas. Tika jau minēta šī monitoringa grupa, kas ir izveidota INTE komitejā. Un šī grupa detalizēti seko sarunām Grupa ir piekļuve visiem dokumentiem, viņi tiek informēti pirms katra raunda par pārunājumiem jautājumiem. Tā kā es domāju, pastāv demokrātiska kontrole, un vēl jau svarīgāk ir tas, ka jums un jūsu kolēģiem būs galavārds. Nu, un jautājums par mandātu, te arī gribu viest lielāku skaidrību. Vienmēr tiek norādīts, ka komisija nav publiskojusi mandātu. Mandāts ir padomjas dokuments, kas tiek nodots komisijai. Lūk, mēs esam eh, gribējuši mudināt publicēt šo te mandātu. Padomi ļoti ilgu laiku bija atturīgi noskaņota. Gala lēmums šeit ir padomē. Nu, un eh, padomi to gal galā arī ir pieņēmusi, kā tas ir bijis arī daudzās citās sarunās, piemēram, tā Sofijas tiesības sarunās, kam arī droši vien esat sakojuši. Orailī kundze ir novērtējusi caurskatāmības līmeni šajās sarunās, viņa ir ombudsman pārstāvi, un Viņa ir arī atzinusi, ka sarunās ir nepieciešams zināms konfidencialitātes līmenis. Lūk, jautājums ir par pareizo līdzsvaru starp informācijas nodrošināšanu un iespējamu publiskošanu, taipat laikā paturot prātā nepieciešamo konfidencialitāti, kāda ir vajadzīga, lai gal galā nonāktu pie laba nolīguma. Nu, un vēl šis te apgalvojums par tādu privileģētu piekļuvi, kāds ir komisijā, nu, to es gribu pilnībā atspēkot dažādajiem kolēģiem, dažādajos ģenerāldirektorātos, un es pieņemu, ka kolēģi no veselības ģenerāldirektorāts varēs to apliecināt, ir, ka ikvienam iedzīvotājiem, asociācijai, kādai nevalstiskai organizācijai, uzņēmēju asociācijai vai kādam citam ir tieši tāda pati piekļuva kā Eiropas komisijai. Nu un vēl pēdējā lieta par investīciju aizsardzību. ISDS. Kā jūs jau zināt, diskusijas notiks arī rīt, bet eh, gribu skaidri norādīt, ka konsultācijas, kas tika veiktas, kalpos par pamatu turpmākajam darbam. Esam izskatījuši visas saņemtās atbildes. Vairāk tūkstoši atbildes tika saņemts, un, un mēs nevienu no tām nesam uh, palaiduši garām. Uh, Nu, nav tā, ka esam atmetuši lielu daļu atbilžu, jo tur ir bijusi kāda pārklāšanās. Nē, mēs esam izskatījuši visas atbildes, esam uh, no tām smēlušies uh, dažādus ierosinājumus uzlabojumiem un uh, turpmākajām darbībām. Ir identificētas četras jomas, kuras kopā ar citām tiks pārunātas arī interkomitejā ar jūsu kolēģiem un ar dalībvalstu pārstāvjiem, lai gal galā noteiktu Eiropas Savienības pozīciju sarunās. Lūk, ar to arī beigšu un varbūt kavēs līdz ģenerāla traktāta kolēģim, kas piebilstams. Thank you, thank you, Madam Chair. Uh, Paldies priekšādātāju pavisam īsi. Pieskaršos dažiem jautājumiem. Kas izskanēja? Piesardzības princips. Kā jau teicu, nesam iecerējuši mainīt savu nostāju attiecībā uz tiesvedības principu, tas vēl arvien parādās tekstā, lai gan uh, amerikāņi šādu principu neatzīst, viņi tāpat laikā tādu piemēro mūsu ekspertiem. Nu, piemērs. Piemēram, pārmes šķiņķis un citi īpaši apstrādāti šķiņķi. Uh, rada būtiskus šķēršļus eksportā, tāpēc, ka ASV piemēro piesardzības principu mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas ir saistīti ar žāvētu šķiņķi. Nu, ne ASV, ne arī Eiropas Savienība nemainīs savu nostāju attiecībā uz piesardzības principu. Es domāju, ka ir jomas, kur mēs varam uh, mēģināt um, mazliet um, pieslīpēt mūsu pieeju, protams, uh, tiesību aktu ietvarā. Un, ja mēs ņemam vērā trīs jomas, uh, kur ASV intereses ir tādas acīm redzamākas, proti hormoni, uh, pretmikrobu apstrāde un ģēmo, nu, lūk, šeit mēs varam pilnīgi noteikti domāt par labumu mūsu patērētājiem, piemēram, antimikrobiāla apstrāde ja tā tiek veikta saskaņā ar Eiropas Savienības pieeju, tad eh, tā var nākt eh, tiešām par labu mūsu ražošanai. Viens no jautājumiem, kas ir guvis lielāku uzmanību, eh, piemēram, šī te vistas gaļa ar dažādiem piesārņojumiem. Ja mēs paskatāmies uz datiem, kas nāk no mūsu pārtiks nekaitīguma, uh, aģentūras, eh, tad ir gadā 200 eh, tūkstoši gadījumu, kad eh, kapilobaktēriju klātbūtne ir tikusi apstiprināta. Nu, un tā kā nerad par šo slimību netiek paziņots, tad iespējams, ka Eiropas Savienībā ir pat līdz 9 miljoniem gadījumu gadā. Un veselības aprūpē tas izmaksā vairāk nekā miljardu eiro gadā. Nu, tā kā, nu, diez vai varam apgalvot, ka mūsu pārtiks nekaitīguma sistēma ir izcila. Diez vai. Pilnīgi iespējams, ka balsoties uz Eiropas eh, pārtiks nekaitīguma iestādes viedokli, jūs jau zināt, ka te ir runa par neatkarīgu ekspertu viedokli, mēs varētu arī izmantot šīs te sarunas, lai vēl vairāk uzlabot mūsu pārtiks nekaitīgumu sistēmu, kas nav perfekta. Lūk, tie ir jautājumi, kas arī ir eh, jāatbild šajā kontekstā. Mm, līdzīgi ir noticis eh, sarunās, piemēram, starp ASV un Kanādu. Nu, diez vai mums vajadzētu liekas atraukt sabiedrību, tāpēc, ka mēs attiecībā uz ASV rīkojamies ļoti līdzīgi, kā tas bija sarunās ar Kanādu. Uh, TTIP jau nav pirmais gadījums, kad um, mums ir struktūrāls attiecības ar ASV pārtiks nekaitīgumu jomā. Mums ir eh, veterināro jautājumu nolīgums gan ar ASV, gan ar Kanādu. Tas ir eh, spēkā kopš 99. gada. To kā ar ASV jau sadarbojamies struktūrētā veidā šajos jautājumos, nu jau vairāk nekā 15 gadus. Kanādas gadījumā tieši tā esam rīkojušies, ir šis veterinārais nolīgums, kas eh, tad ir ticis eh, gal galā seta nodaļā par eh, veterinārijām un sanitārajām, fitosanitārajām normām iestrādāts. Tātad te runa ir gan par veterinārijām normām, gan arī fitosanitārajām normām, kas no šī veterinārā nolīguma pāriet tirzniecības nolīgumā. Šādi riski tiek mazināti un mūsu lauksaimniecības eh, sektoram tiek radītas milzīgas iespējas. Jo jau šodien ir iespējams eksportēt eh, dzīvnieku un augu izcelsmes produktus uz ASV, pat ja mums nav tētība, ir gana atvērta sistēma, pasaules mēroga sistēma, neatkarīgi no tā ir vai nav divpusēji nolīgumi. Ja mēs paskatāmies uz tiem produktiem, ko varam eksportēt uz ASV, nu tad eh, šobrīd neviena dalībvalsts nevar eksportēt olu produktus un arī piena produktus. Nevaram eksportēt lielopa gaļu, nevaram eksportēt aitas un kāzas gaļu. Un Dārzeņu eksporta gadījumā katrai dalībvalstī nepieciešami 10 līdz 15 gadi, lai izotu visu regulējošo procedūru, lai, teiksim, varētu vienu ābolu eksportēt no vienas dalībvalsts uz ASV. Tas, ko mēs gribam panākt, ir nodrošināt lielākas iespējas Eiropas Savienības ražotājiem, Eiropai Savienībai kopumā un nevis katrai dalībvalstī atsevišķi, kas um, šodien konkurē savā starpā, lai nodrošinātu iespēju eksportēt kādu vienu produktu uz ASV. Gribam brīvās tirzniecības nolīgumus starp diviem blokiem, tiešām diviem blokiem, tātad ASV un Eiropas Savienība. Tā pašā laikā, protams, ievērojot katras puses noteikumus. Nu, lūk, nobeigumā gribu teikt, ka risks tiek mazināts Un mums ir arī pierādījumi, tam ir 15 gadus ilga vēsture veterinārijā jomā, ir attiecības ar ASV, ar Kanādu, ar citām valstīm, piemēram, Jaunzēlandi, un līdzīgi plānojam rīkoties arī tētību gadījumā. Tas ir mūsu tiesību ietvars, kas uzliek zināmas robežas, ārpus tā jau nevaram rīkoties arī divpusējo attiecību gadījumā ar mūsu tirzniecības partneriem. Paldies! Gracias a la komisión. E... Eh, Paldies komisijai. Neredz, ko vēl kāds gribētu izteikties no deputāta puses, eh, tāpēc eh, došu divas minūtes lūguma rakstniecējiem. Jā, es gribētu īsi izteikties par to, ko minēja komisijas pārstāvis. Es domāju, ka mm, tas ir patiešām nožēlojami un simptomātiski, ka šī plaisa starp Eiropas iedzīvotājiem un komisiju kļūst arvien lielāka. Uh, Mēs uh, redzam, ka jūsu teiktais uh, sasaistās ar to, kā chronoloģiski TTIP vispār nonāca sabiedrības redzeslokā. Tas vienmēr tika aizplīvots. Mēs atceramies, uh, kā TTIP mēģināja mums pārdot, kādas bija šīs reklāmas kampaņas. Jūs uh, sakāt, ka jūs esat ieviesuši caurredzamību. Pārējie arī minēja, ka uh, te notiek informācijas sniegšana tikai tādās slēgtās lasīšanas kabīnēs, netiek dot iespēju nokopēt materiālus. Jūs sakāt, ka tika dots mandāts sarunām. Tolaik lielākā daļa cilvēku zināja, ka uh, tiek slēgts tirniecības līgums. Varbūt tur būs runa par muitu vai ko līdzīgu. Jūs sakāt, ka mans lūgumraksts attiecas tikai uz patērētāju aizsardzību un produktu drošumu. Īsnībā šeit tekstā parādās ļoti daudz citu jautājumu. Protams, patērētā aizsardzība arī ir ļoti svarīga. Te runa par veselību, par uh, izglītību un par daudz ko citu. Uh, Ja mēs paskatāmies uz harmonizāciju, tad īsnībā šeit ir runa par jomām, kuras nedrīkst harmonizēt. Te ir runa arī par piesardzības principu, ir runa arī par autortiesībām. ASV ir uh, autortiesības, kur īsnībā autortiesības drīkst pārdot, bet Eiropā šīs autortiesības vienmēr uh, ir tikai autora īpašums, tās nedrīkst pārdot. Uh, Es pats biju ASV, Vašingtonā piedalījās ieinteresēto pušu konferencē, un es redzēju, kādi argumenti tur tiek izmantoti. Tur tiek runāts par skaidrām lielu koncernu interesēm, par kurām pie mums neko nezina. Jūs sakāt, ka jūs izmantosiet līgumu ar Koreju kā tādu uh, piemēru, tad paskatieties, kas tur ir rakstīts par e-komerciju. Tie ir runa par privāto sfēru un tās izpārdošanu. Uh, Jūs mēģināt eh, mums šo brīvās saimniecības nolīkumu uh, iepārdot, un tas īstenībā novedīs pie, pie vēl lielākiem iedzīvotā protestiem. Jūs taču negribat, lai eh, katru dienu NVO izdotu skaidrus paziņojums par TTIP. Jūs sakāt, ka šis brīvās saimniecības nolīkums ir daļa no caurdzamības. Tā tas gluži neies cauri. Gracias al peticionario, el señor Valenzuela. Paldies lūgumas tiesniedzējiem. Paldies. Paldies pavisam īsi. Pilnīgi noteikti starp Eiropas komisiju un Eiropas iedzīvotājiem stāv parlaments, un mūsu ziņā būs lemt eh, par to, vai mēs pieņemsim šo te tētību vai noraidīsim to. Tā kā galu galā jau, ja skatāmies uz demokrātiski vēlētu struktūru, tad tas ir Eiropas parlaments, un eh, gribu apliecināt, ka mēs nepiekritīsim nekādam tādam nolīgumam, kas nenesīs labumu Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Gracias. Entonces haríamos la siguiente. Paldies. Nu, lūk, man sakojuši ierosinājums. Pēc tam, kad eh, balsosim par atzinumu komitejā, nosūtīsim rezultātus arī lūguma rakstu iesniedzējiem. Uh, būs arī inta ziņojums, lūk, tad eh, to visu nosūtīsim eh, lūgumrakstu iesniedzējiem, un eh, tad, kad tiks apstiprināts atzinums, tad lūgumrakstu iesniedzējs tiks par to informēts. Grozījuma iesniegšanas termiņš vēl nav beidzies, 16. aprīlī balsosim šeit, un inta grupa balsos maijā. Tātad 23. marts ir termiņš grozījumiem un 6. aprīlī balsosim. Pēc tam, kad pētī komiteja būs nobalsojusi, tad arī pētī lūguma rakstiesniedzējs saņems visu mūsu komitejas informāciju un arī Inti komiteja gal galā informēs par notiekošo. Labi. Tā arī darīsim. Un tiksimies atkal trijos un aicinu visus būt eh, tiešām laikā, lai mums būtu vairāk laika darbam.